Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Gribētu sniegt informāciju tiem, kas klausās saskaņā ar uh, trešā panta, trešo pantu reglamentā juridisko lietu komiteja savā tikšanās reizē 23. 26. martā pārbaudīja pilnvars un apstiprina mandātu deputātiem Petrīs Alvanai un Rebekai Teilorei. Sar Sarvamā kundzes mandāts aizspēkā 1. martā, Rebekas Teilors kundzes 8. martā. Ierosinu jums validēt šos mandāts vai Es esmu saņēmusi arī šādus lūgumus eh, personu iecelšanai komitejās un delegācijās. Budžeta kontrola Havelkungs, Kocelīno kungu vietā. Lūgumrakstu komisija Tēlārs kundze vairs nav pastāvīgā pārstāva delegācijās.